Señor presidente. Se reanuda la sesión. Tienen sus señorías. Atsāksim plenārsēdi. Deputāta rīcībā ir vakardienas eh, sanāksmes protokols ir iespējams arī izteikties, vai kāds vēlas to darīt, ja neviens neko negrib teikt, te uzskatām, ka protokols ir apstiprināts, un mēs pārējām pie nākamā punktu mūsu darba kārtībā.